Das Protokoll und die angenommenen. Protokols un 7. jūlijā plenāra sēdē apstiprināt, vai pret, kādam, vai pret tiem kādam ir iebildumi. Tad uzskatīsim protokolu par.